Vispirms es vēlos norādīt uz to, ka pirms nonāk pie saviem noslēguma vārdiem, gribu teikt, ka tad, kad es domāju par inovācijām, es tiešām uzskatu, ka inovācijas ir kas tāds, kas ir aprakstāms kā kultūra. Un, ja mēs vēlamies šo kultūru izveidot, mums ir jābūt ļoti disciplinētiem. Inovācija ir darīt, veikties, neveikties, bet mums jāmāk arī kļūdīties. Un uh, kļūdas vienmēr ir kas tāds, kas uh, ir nākums prātā, tad, kad mēs kaut ko mēģinām jaunu. Ja mēs paturēt prātā to, ka es esmu cilvēks, kas tic, un uh, tas būtu tiešām pozitīvākais rezultāts no mūsu viedokļa apmaiņas šodien. Bet uh, tiešām esmu ļoti pagodināts būt šeit. Es arī strādāju parlamentā, es ticu demokrātijai, es ticu nākotnē. Es vēlos pateikties priekšsēdētājiem Eh, par eh, šo uzklausīšanu. Paldies visiem deputātiem. Vēlos arī pateikties eh, personālam, cilvēkiem, kas ir šeit šodien, kas man ir uzklausījuši šajās stundās, un visbeidzot pateicos arī tulkiem. Lielas paldies arī komisāra kandidātu kungam, kas veic lielisku darbu, Jūs varat rēķināties ar manu sadarbību. Es būšu bijis viesis šajā namā, jo es tiešām uzskatu, ka kopā mēs varam panākt daudz vairāk. Ja mēs strādājam kopā, mēs sasniedzam vairāk. Ir tāds teiciens, ka neviens atsevišķi nav tik gudrs kā visi kopā, un mēs tiešām būsim veiksmīgāki kopā mērķu sasniegšanā. Vispirms palīdzot uh, Eiropai izveidojot uh, labākus uh, darba apstākļus, arī tiešām ticot apvārsnim 2020 programmai, kā ļoti labām rīkam, lai atjauninātu ekonomisko izaugsmi un nodarbinātību, kas ir tik ļoti nepieciešami Eiropai un ka mums ir jābūt absolūtiem līderiem zinātnes jomā enerģija un šis entuziasms manā darbā, manā privātajā dzīvē un arī tiešām šīs, šī atbildība par uh, man uzticēto portfeli, šīs būs noteikti nākotnes portfelis, ja varēsiet man palīdzēt, uh, lai labāk kalpotu Eiropai un pilsoņiem. Paldies! E, e, Liels paldies komisāra kandidātam, kandidāta kungam, Moedeškungam, pētniecības zinātnes un inovācijas jautājumos. Tā ir arī mūsu komitejas atbildības sfēra. Mēs izveidojam Eiropas satvera programmas jau kopš 70. gadiem un tiešām arī jūtamies ļoti atbildīgi šajā komitejā par pētniecību, uh, inovāciju, zinātni un arī izglītību, kas ir ļoti svarīga. Lieliski redzēt arī, kā bijušais Erasmus programmas students ir kļuvis par komisāru kandidātu. Tas nozīmē, ka tiešām mūsu darbs uh, ir konkrētu um, pasākumu rezultāts. Un uh, silti pateicos arī visiem uh, sabiedriskās domas pārstāvjiem Eiropā, kas arī seko mums internetā, uh, televīzijā, un arī paldies tiem, kuri ir šeit zālē, visiem, kas pārstāv NVO, dalību valstis un tā tālāk. Man ir vēl dažas svarīgas lietas jums sakāmas pašā noslēgumā. Ja jūs varētu arī komisāri kungs vēl uzkavēties dažas minūtes, tā būs mūsu kopējā atbildība nākotnē. Un tad komitejā ir vēl labas ziņas rītdien, pulkstens sešos vakarā uzklausīšana. Uzklausīšana. Pulkstens sešos uh, vakarā, nevis no rīta, vakarā pulkstens 18.00. Bet šodien notiks koordinātoru sanāksme pulkstens 15. trijos pēcpusdienā, un arī šodien sešos tiksies ITRE komitejas koordinātori. Pēc divām uzklausīšanām ir nepieciešams pieņemt lēmumu. Un, un tas ir ļoti svarīgi. Ļaujiet man to norādīt. Pulkstens sešos šovakar 18.00 tātad. Uzklausīsim Sefčoviča kungu, kurš būs atbildīgs par transporta un kosmosa jautājumiem. Mēs esam asociētā komiteja. Seši deputāti no mūsu komitejas piedalīsies uzklausīšanā un uzdos jautājumus. Taču, protams, uzklausīšana ir atvērta visiem mūsu kolēģiem. Mēs zinām, ka kosmosa joma ir uh, pilnībā mūsu komitejas pārziņā. Aicinu kolēģus piedalīties šovakar sešos uzklausīšanā. Liels paldies! Vēlreiz paldies komisijas, komisāra kandidātu kungam! Great. Congratulations.